el señor presidente. Buenos días, queridas. Esiet sveicināti, dārgie draugi, kolēģi. Mēs sākam uh, mūsu šās dienas sēdi, un mūsu pirmais uh, darba kārtības punkts no rīta ir Deutsche kunga ziņojums par Eiropas investīciju banku un 2008. gada pārskatu šai bankā. Un pirmkārt mēs dosim vārdu referentam, Tamasam Deutscham, kurš varēs izteikties četras minūtes.